Der Präsident! So, einen... Un tā tad labu vakaru visiem! Atsākam sanāksmi. Un, nu, lūk, esam līdz ar to jau noturējuši pirmo un otro vēlēšanu raundu. Tagad, lūk, otrais, es atvainojos, trešais un vēl ceturtais paredzēts šoreiz. Bet otrā rez, balsojuma rezultāta. Rezultāti attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu laikā no 2027. gadam šis grozījuma kopums ir apstiprināts. Piedalījās 479 deputāti, pārnobalsoja 464, pret bija 11 un atturējās 0. 4. Līdz ar to šī rezolūcija par daudzgadu finanšu plānu ir pieņemta. Līdz ar to nonākam tālāk pie otro grozījumu kopumu attiecībā uz koordinātu darbību ES cīņai pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām. Domāju, ka mēs varētu darīt tieši tāpat, kā to darīja Itālo Pereira šajā pēcpusdienā, respektīvi šo balsojumu jūs redzat, es varbūt pat nenolāsu, tad skaitļus jums jūs noteikti rezultātus saņemsiet tūlīt pat pēc šīs um, sanāksmes. Tie būs pieejami parlamenta mājaslapā. Un varēsiet ar to iepazīties. Tātad 19. grozījums, kā jūs redzat, ir noraidīts. 20. 62. tālāk. Noraidīts. 18. pirmā daļa sākotnējais teksts. Pieņemts. Otrā daļa sākotnējā tekstā. Pieņemta. Trešā daļa. Arī dzen pieņemta. 63. grozījums. Noraidīts. 64. grozījums. Noraidīts. 50, 65. grozījums noraidīts, 68. grozījums noraidīts, 33. grozījums noraidīts, 34. grozījums 34. noraidīts. Tālāk 35. noraidīts, 38 noraidīts. 50, 45. noraidīts. 46. noraidīts. 67. noraidīts. 20. grozī, pants pirmā daļa sākotnējais teksts pieņemts, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. 37. grozījums noraidīts, 68. noraidīts, 38. noraidīts, 39. noraidīts, 40. noraidīts, 41. noraidīts, 10. grozījums noraidīts. 23. panta sākotnējais teksts pieņemts. Nu, tālūk, tik daudz par līdz nu, grozījumiem, kas, par ko notikusi balsošana līdz šim. Tagad balsosim par trešo grozījumu daļu. Un te runāju par rezolūciju, ko, par rezo, koordinātoru darbību Eiropas Savienībā cīņā pret Covid-19 pandēmiju tās sekām. Tātad Ceturtais balsošanas, mm, ceturtā balsošanas kārta, ceturtais grozījumu kopums par šo pašu rezolūciju. Tieši tādā pašā kārtā, kā iepriekš balsosim. Šī ceturtā kārta notiks no šī brīža līdz 21.30. Sākam tagad balsot, un tātad jums tiek piešķirts laiks līdz pusdesmitiem, lai nobalsot par grozījumiem. Paziņojumu par grozījumu balsošanas rezultātiem paziņosim rīt no rīta pulkstens deviņos. Šķiet, ka visi tad ir sajūsmā vai ne tā, un sanāksim pārtraucam.